Mes chers collègues. Darbie kolēģi, sāksim mūsu darbu. Es lūgtu jūs pārstāt runāt. Šodien un rīt mums ir paredzēta svarīga sanāksme. Mēs sāksim ar balsošanu. Es gribētu pārliecināties, nu, lūdzu, beidziet runāt. Pār, apstiprināt koordinatoriem, ka tā kā mēs šodien labi pastrādājām no rīta, mums nav nepieciešams tikties pulkstens divos šajā pēcpusdienā. Kas attiecās uz darbu kārtību? Vai jums ir kaut kādi komentāri par darbu kārtību? Es ierosinu vienkārši nobalsot, kas at, to, kas attiecās uz uh, fondu mobilizāt, globalizācijas pielāgošanas fondu. Un kas attiecās uz priekšsādātāju paziņojumiem, tad tie jums ir pieejami kamaņūs. Tālāk mani arī informēja par to, ka 14. punktā mūsu newsletter ir ciparu kļūda, 4 miljonu vietā ir jālasa 2 miljonu 220 tūkstoši, kaut kā tā. Trešais punkts. Protokola apstiprināšanas sanāksmē, kas notika 19. septembrī, ja jūs neiebilstat, tad protokols ir pieņemts un tālāk pāriesim pie budžeta. Uh, 2013. finanšu gadam, vai pat, tā kā Frančeska ir ļoti punktuāla, mēs varētu vispirms balsot par um, budžeta grozījumu numur 4 projektu. Elga. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir reglamenta jautājums. Es gribētu, lai mēs balsojam par šo pielāgošanas fondu pēcpusdienā, vai mēs varam to pārcelt uz pēcpusdienu? Priekšsādātājs turpina tikai par šo fondu. Jūs neiebilstat? Elga turpina, mums ir jāpabeidz mūsu balsošanas saraksts. Tas nav politiskas jautājums, mums vienkārši ir, eh, lai mums atvieglotu darbu. That, no so. Ziniet, tas bija paredzēts pēc pēcpusdienā. Priekšsādātājs turpina, nē, no nu, es neiebilstu, ja neviens cits neiebilst, tad balsosim par to pēcpusdienā. Labi, tad sāksim ar budžetu grozījumu numur 4 projektu. Došu vārdu Franceskai un pēc tam runāsim par nākamā gada budžetu. Paldies, priekšsādātāji! Mums jau ir bijušas debats par šo dokumentu pirms divām nedēļām. Tas ir dokuments, kurā ir ļoti daudz tehnisku lietu, un es jūs aicinu šodien balsot pār un balsot arī pār Greslers kundzes grozījumiem, jo tas tiešām ļoti uzlaboja dokumentu. Ļoti labi, vai varam balsot par dokumentu kopumā, kas ir par šiem diviem grozījumiem? Paldies! Kas ir pret? Paldies, atturas! Vienbalsīgi Ingas Greslis triumfs kārtējais. Tomēr mums ir jābalso par šādu grozīto ziņojumu. Es jums Es jūs aicinu balsot elektroniski, tā mēs pārbaudīsim, vai mūsu sistēma darbo, ka Salvadoram ir balsošanas kartīte un ka nav pārāk eh, liels skaits tautas partijas pārstāvju. Galējais balsojums. Ingai nav kartītes, bet vai viņai ir tiesības balsot? Un Salvadoram arī nav balsošanas kartītes, kā parasti, un Angelikai Vertmanai arī nē. Redziet, ir ļoti noderīgi veikt šādu pārbaudas balsojumu. Ir tikai 30 kolēģi ar kartītēm. Un pagaidām jūs tikai 28 esat nobalsojuši. Nē, nu te jau, kas lēni nāk, tas labi nāk. Ļoti labi, ļoti labi. Salvadoru vergi viņam atnesīs kartīti. Beidzam balsot. 27 par, 28, neviens nav pret un 3 atturās. Lieliski! Apsveicam Frančesku. Tagad mēs varam pāriet pie ceturtā punkta. Tas ir balsošana par kopīgo rezolūciju. To sagatavoja divi referenti par nākamā gada budžetu. Vai mūsu referenti vēlas izteikties? Lūdzu, Giovanni. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, man nav nekas īpašs sakāms, es tikai gribēju prezentēt bišķiņu to balsojumu kā tādu, tādēļ, ka mums vispirmām kārtām ir jāatgriežas pie diviem jautājumiem, par kuriem mēs balsojām pagājušajā nedēļā, bet uh, kur bija nepieciešami tehniski pielāgojumi, lai varētu izpildīt vienošanos, kuru panāca koordinatori. Balsošanas laikā mēs nepieņēmām pareizos lēmumus Vispirms, ekonomiskās uzraudzības aģentūras, tas ir kompromisa daļa. Um, un šo kompromisu izstrādāja arī komisija. Lai nepalielinātu administratīvos izdevumus, mēs bijām spiesti radīt piemērošanu piemērošanos ekonu komitejai, tātad par trijām komiteju e, e, aģentūrām mums ir jābalso arī ekon. Otrs tehniskais labojums ir IMCO komitejas labojums, kas apšaubīja kas n, mm, tā kā noglabāja 1,5 miljonus eiro rezervēji, bet sākumā grozījums runāja par 3,5 miljoniem. Tāpēc ir jālasa, ka rezerve tiek paredzēta 1,5 miljoni eiro. Mēs par to šorīt jau runājām, un es domāju, ka koordinātori par to vienojās. Tad ir vēl viena lieta. Viens mutisks grozījums, par kuru tika nobalsots pirms balsošanas sākšanas. To jūs varat atrast balsošanas sarakstā. Pirmais mutiskais grozījums, kas attiecās uz to, ka. Kā Mēs neizskatām visu specializēto komiteju atzinumus, un mēs par to nebalsosim tādēļ, ka termiņi bija ļoti īsi. Tāpēc mums ir pie, eh, viens mutisks grozījums, ko jūs atradīsiet balsošanas sarakstā 13. lapā. Paldies, Giovanni! Tagad lūdzu Derek. Paldies, priekšsādātāji. Man ir tikai pāris īsi komentāri. Parasti, kad mēs sākam balsot, tad jūs jautājat referentam, vai referents ir par vai pret. Uh, o, bet te tomēr ir viens grozījums, kur es piedāvāju brīvu balsojumu kolēģiem, un es pats nepateikšu, kāds man par to ir viedoklis. Un um, šis kompromisa grozījums uh, runā par to, kur darba grupai ir jāpieņem lēmumi. Un pašās beigās ir arī divi tehniski grozījumi, kas neparādās balsošanas sarakstā, bet arī par tiem mēs nobalsosim. Paldies, referentu kungs, tālāk ar tonu kungs. Paldies, priekšsēdētāji, kas attiecās uz sasto grozījumu. Tas ir 136. grozījums, ko iesniedza Ferma kungs. Es gribētu lūgt atsevišķu balsojumu par šo grozījumu. Ziniet, nu, ne jau katru dienu es kaut ko tādu prasu, bet šis grozījums man ļoti patīk. Nu, mēs ņemsim vērā jūsu entuziasmu un tur būs atsevišķs balsojums. Uh, Ja citu lūgumu pēc vārda nav, tad pirmais punkts uz tehniskajiem labojumiem, ko mūsu referents Giovanni Lavija ir iesniedzis un kas jums ir uz galda priekšā. Kas ir par? Paldies, kas ir pret? Neviena pret, divi eh, atturās pieņemts. Tagad mēs pāriesim pie balsošanas saraksta ar mutisko grozījumu, ar kuru mūs iebals, iepazīstināja referents. Kas par? Kas pret? Viens pret. Kas atturas? Divi atturas. Pieņemts. Tā, grozījumi. Ferreiras kunga Pirmais grozījums referents ir pret, kas ir pār goja, kas ir pret. Ļoti daudzi citi. Atturs noraidīts. Otrais grozījums no sociāldemokrātiem. Referents ir pret, kas ir pār. Kas ir pret. Atturs noraidīts. Trešais goja grozījums, kas ir pār 1, 2, 3, kas ir pret lielākā daļa noraidīts. Ceturtais grozījums Helga Trupel. Referents ir pār. Kas ir pār? Kas ir pret? 1, 2, 3. Aturs pieņemts. Tālāk mēs balsosim par četriem Ferēras kunga grozījumiem. Referenti, referents ir pret vai varam balsot par visiem reizē. Kas ir par? Neviens. Kas ir pret? Atturas. Nu, ja neviens to neaizstāv, tad uh, at, grozījumi atkrīt paši par sevi. Tālāk mums ir divi ident identiski grozījumi 9. un 10. Referenci pret, kas ir par? Viens, kas ir pret? Lielākā daļa aturs noraidīts. Tālāk. Desmitais Garizabals un Ferms, kas par? Sociālisti un goja. Tas ir desmitais grozījums. Desmitais grozījums. Sociālisti un, un goja ir pār. Kas ir pret? Gan arī visi pārējie atturas, tā tad noraidīts. Tālāk mums ir pirmais kompromiss par trešo paragrāfu, kas ir par pret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atturas lielākā daļa ir par Tātad mēs varam pāriet uz 15. Helgas Trupeles grozījumu. Referents ir pret, kas ir par? Elektroniski. Ponī. Elektroniski un sākam balsot. Un ja vien kāds man teiks, ka es neesmu nevēlams šajā balsojumā, tad es balsošu. E. Es redzu kaut kādu viļņošanos tautas partijas sieviešu spārnā. Non, le vote, ça... Balsot, tas nozīmē nobalsojiet par, pret vai atturē, atturēties vai vienkārši tad <laughs> varat iet ārā no zāles. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 19 pār 16 pret neviens neaturas. Tas grozījums ir pieņemts. Te bija tāda neskaidrība, bet, nu, balsojums ir derīgs. Tālāk pārējiem pie 16. grozījuma. Referents ir pret, kas ir par? Pret atturas noraidīts. 17. Kas ir par <clears throat> goju? Ļoti interesanti. Kas ir pret? Atturas noraidīts. 18. Liberāļi to iesnieguši. Referenci par. Kas par? Pret. 1, 2. Atturas pieņemts. 5. paragrāfā 19. grozījums. Referents ir pret. Kas ir pār? 1. Kas ir pret? Atturs noraidīts. 20. grozījums nogūvis. Referents ir pret. Kas ir pār? Goja un sociāldemokrāti. Kas ir pret? Visi pārējie atturas noraidīts. 21. Jans Mulders referents ir pret, kas par? Jāna grupa, kas pret? Lielākā daļa atturas noraidīts. Nākamajā paragrāfā 23. Ričarda Ešvorta grozījums. Referenci pret kas par? 1, 2, 3, 4, kas pret, paldies, atturas, noraidīts. 24. goe, referents ir pret, kas par goe un sociālisti, kas pret, citi atturas, noraidīts. Tālāk, 25. grozījums, kuru es esmu sacerējis. Referents ir par. Kas ir par? Paldies. Kas ir pret? Paldies! Atturas pieņemts. Paldies par jūsu sirsnīgo atbalstu šī grozījuma autoram. Tālāk mums ir trīs Ričarda Ešvorta grozījuma referents ir pret, vai mēs varam balsot par tiem visiem reizē. Kas ir par? Nevaram? Labi, tad par pirmo. Par 26. Kas ir par? Viens. Divi. Kas ir pret? Lielākā daļa noraidīts. 27. kas ir par 2, kas pret. Paldies, atturs noraidīts. 28. kas par 1, 2, kas pret. Paldies, atturs noraidīts arī. 29. šī paša autora grozījums referents ir par. Kas ir par 29. Paldies, kas ir pret. Paldies atturas pieņemts. 30. Ričārda Ešvarda grozījums. Šoreiz referents ir pret. Kas par? Neviens. Pret. Atturs noraidīts. 31. Jans Mulders. Referents ir pret. Kas par? Jana grupa. Plus vēl divi cilvēki. Kas pret? Paldies, atturas noraidīts. 32. Ričarda Ešvortu grozījums. Referents ir pret, kas par? 1-2, kas pret? Atturas noraidīts. 33. Sociālistu grozījums. Referents ir pret, kas par? Pret. Atturas noraidīts. Zaļie atturas. 34. Tagad esmu sacerējis 34. grozījumu. Vai jūs vēlties e, Giovanni ar mutisko grozījumu nākt klajā? Yes, I'm going to present... Uh, no... Jā, es gribēju mutisku grozījumu 34. grozījumam uh, prezentēt. Prot šādu prasa dalībā uh, e, valstīm nodrošināt um, uh, political level in each member state. Alors, un mot d'explication. Bišķiņ paskaidrošu. Tas ir lūgums, kas ir ļoti, ļoti svarīgs no politiskā viedokļa. Un mēs esam izdarījuši šādu secinājumu no uh, sanāksmes pirms kādām 15 dienām, kas mums bija ar Kipras prezidentūru un Levandovska kungu komisijas vārdā. Mēs uh, toreiz pārliecinājāmies, ka metode, kas tika ieviesta starp trim institūcijām, lai pārliecinātos par. Par maksājumiem nav īsti laba. Katru reizi, kad mums ir jāvienojās par to, katru gadu mums ir problēmas, un tas vienmēr ir ļoti nepatīkami. It īpaši tas tā bija pagājuši gadu. Tad, ja mēs runājam par pašreizējo organiz, organizāciju. Katra administrācija nacionālā līmenī, katrā dalību valstī. Un tas var būt arī pašvaldību līmenī vai pat specializētu iestāžu līmenī, kas pārvalda, tātad šīs iestādes, kas pārvalda Eiropas um, līdzekļus un kas nu, viņi iesniedz savu pieprasījumu tieši uz komisijas ģenerāldirektorātu, kas e, no komis Eiropas komisijas vada šo projektu. Nu, piemēram, e, tā var būt reģiona, <clears throat> reģio ģenerāldirektorāts, ja mēs runājam par eh, kohēzijas fondiem nu, un nu, tam līdzīgi. Viņi paši tur paskatās, kādi ir tie cipari, kaut ko pakritizē, kaut ko pagroza un aizsūta uz budžeta ģenerāla direktorātu, kas arī tur izdara tieši to pašu, tur kaut ko pālabo saskaņā ar eh, savām uh, fantāzijām. Un atkal tur kaut ko aprēķina, lielākajā daļā valstu finanšu ministrijas nemaz nezin, ka citas eh, nacionālās vai reģionālās iestādes ir pieprasījušas naudu. Līdz ar to, tad, kad Eiropas komisija nāk klajā ar saviem pieprasījumiem eh, pēc līdzekļiem nākamajā budžeta gadā, vai arī tad, kad viņi prasa kaut kādus papildus līdzekļus tekošajam gadam, tad no, notiek sekojoša situācija. Visi finanšu ministri ir pilnīgi sašutūši un viņiem liekas, ka tur ir par daudz naudas prasa. Uh, Un viņi uzskata, ka tas viss aiziet Eiropas komisijas kabatā un ka uh, Eiropas komisija ir uh, ļoti izšķērdīga ar parlamenta atbalstu. Viņi tikai tērē naudu un, protams, viņi uzskata, ka parlaments tikai atbalsta komisiju. Bet redziet, tas ir ļoti slikti tādēļ, ka visi šie uh, skaidri, ja tā varētu teikt, tiek izsūknēti pa trubām un neviens nemaz neredz, kas ir pa cipariem. Tāpēc ar šī grozījuma palīdzību mēs ierosinām sekojošu lietu - prasīt citu darba metodi gan no komisijas, gan no dalību valstīm. Aicināt visas dalību valstis izveidot visu aprēķinu, maksājumu pieprasījumu, aprēķinu centralizāciju, lai katrā valstī zinātu, cik nauda ir pieprasīta. Prasīt apliecinājumu, ka šāda nauda ir pieprasīta un jāapliecina, ka tiešām šāda nauda ir nepieciešama tad šie cipari ir arī jāpublicē tā, lai varētu tos pārbaudīt. Un, ja nepieciešams, arī kritizēt Eiropas parlamentā, Nacionālajā parlamentā es atvainojos, un tad e, komisijai vairs nekas nebūs jādara. Viņai šie pārbaudītie skaitļi būs tikai jāsaņem, un neviens uh, finanšu ministrs nevarēs iebilst pret to, ka šāda nauda tiek pieprasīta, jo viņi zinās, ka e, šāda nauda ir vajadzīga, un viņi paši to būs atbalstījuši. Jūs saprotiet, kāda ir ideja? Es sagatavoju pirmo redakciju, kas nebija pieņemama tiem kolēģiem, kas nāk no federālām vai decentralizētām valstīm. Uh, kur galvenokārt šos pieprasījumus pārvalda reģionālās iestādes vai autonomās kopienas Spānijā. Mutiskais grozījums ļauj ņemt vērā šos īpašos gadījumus, kā Vācija un Spānija. Un te var izstrādāt tādu redakciju, kas ņem vērā gan uh, vienotu valsti, gan arī decentralizētas un federālas valsts. Es gribētu, lai visi, kas balso, saprastu, un īpaši es runāju arī komisijas un padomas pārstāvjiem par to, kāds ir šī grozījuma politiskais mērķis, kaut arī tas liekas tehniski ļoti pieticīgs un vienkārši. Uh, Tagad, kad jūs esat mani dzirdējuši, kas ir par grozījumu 34? Kas ir pret? Neviens atturas. Paldies! Tātad grozījums ir vienbalsīgi pieņemts. 35. grozījums. Salvadors Garīga pats ir iesniedzis. Kas ir par? Kas ir pret? 173 atturs pieņemts. 22. grozījums atkrīt, 43. un 71. arī atkrīt. Tagad mums jābalso par 36. Richarda Ešforta grozījumu. Referents ir pret, kas ir par? 2, kas ir pret, lielākā daļa at, atturs noraidīts. 307. no goja, referents ir pret, kas ir pār. Goja un sociāldemokrāti, kas ir pret, visi pārējie atturas. Elga atturās, arī noraidīts. 38. Referents ir pār, kas ir pār. Paldies, kas pret liberāļi atturs, viena atturēšanās pieņemts. Tālāk, otrajā kompromisā mums ir jābalso pa daļām, trijās daļās. To lūdzu Alde. Balsosim par pirmo daļu, kas sākas ar underline Z līdz rebuild confidence in the economy. Referents ir pār. Kas ir pār? Kas ir pret? 1, 2, 3 atturs nav atturējušos pieņemts. Otrā daļa has already been critical, līdz reduce them down to un tālāk, tālāk. Kas ir pār? Kas ir pret? Liberāļi un saturas viens saturas pieņemts. Trešā daļa. Kas ir pār? Pret? atturas pieņemts arī. Kompromiss kopumā ir pieņemts, tas nozīmē, ka atkrīt nākamie grozījumi līdz tehniskajam mutiskajam grozījumam, ko iesniedz Giovanni Lavija. Tas ir tiešām tehnisks un informatīvs, tāpēc par to nebalsosim. Uh, Tālāk mums ir jābalso par 44. grozījumu, ko iesniedz Ričards Sešvords. Referents ir pret, kas ir par? 1, 2, kas ir pret? Palies. Atturs noraidīts. 45. grozījums no goja. Referents ir pret, kas ir par? Goja tikai, kas ir pret? Viss pārējie noraidīts. 46. sociāldemokrātu grozījums. Referents ir pret, kas ir par? Ahahā. Elektroniski balsosim. Par 46. sākam balsot elektroniski. Impression. Man ir tāda sajūta, ka lielākā daļa balsos par, taču tuliņ pārbaudīsim elektroniski, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. 17 pār, 18 pret, 1 atturas noraidīts. 47. referenci par, kas par, pret, 3 pret, atturas, pieņemts. Tālāk. Pirmā 48. grozījuma daļa atkrīt, taču ne otrā daļa. Tāpēc mēs balsosim par otro 48. grozījuma daļu, kas ir par neviens. Kas pret? atturs noraidīts. Tālāk 49. no goja. Referents ir pār, ja mēs pievienojam end jobs. Goja atbalsta darba vietu radošanu, radīšanu un atbalsta šo grozījumu. Kas ir par? Kas pret? Viens pret atturas pieņemts. Tālāk mums ir tehniskais mutiskais grozījums 19. paragrāfā, ko iesniedza Giovanni, par to nebalsojam. Tālāk 50. un 51. grozījums Helga Tripel, kur, par kuriem balsojam reizē. Kas par? 534, kas pret? Lielākā daļa atturs noraidīti. 52. Helgas grozījums arī referents šeit iebilst, kas ir par 4, kas ir pret, paldies, atturs, tas pats. 53. grozījums referents ir par, kas par, kas pret, atturas, liberāļi un zaļie. Atturas pieņemts. 54. Barbara to ir atsaukusi. 55. Salvadors Garīga referents ir par, kas par, kas pret, sociālisti. Un Helga. Aturs, paldies, pieņemts. 56. Dominiks Rikē ar mutisko grozījumu, ko iesniedz referents lai svītrotu calls for maintaining un teiktu decides to maintain. Tas izklausās vīrišķīgāk. Kas ir par? Paldies. Kas pret? Viens pret. Atturas pieņemts. Nākamais paragrāfs. 57. grozījums. Referenci pret, kas par? Viens divi, kas pret? Paldies, noraidīts. 58. no goja. Pārsteidzoši, bet referents ir pār. Kas pār? Kas pret? Liberāļi un Artona kungs saturs pieņemts. 59. Tas ir savietojams. To iesniedz Jans Mulders, kas ir par, kas pret, 3 pret. Atturs pieņemts. Nākamais paragrāfs, jauns paragrāfs, 60. grozījums, Ferēra kungs, kas ir par viensdzīvi, kas ir pret, lielākā daļa noraidīts. Nākamais paragrāfs, 61. Referents ir pret, kas par viens, kas pret, lielākā daļa atturas noraidīts. Nākamais 62. grozījums referents ir pret, kas par pret atturas noraidīts. 63. grozījums nogoja referents ir par, kas par, kas pret liberāļi un Artona kungs pieņemts. Tālāk mums ir jābalso par trešo kompromisu grozījumu par 24. paragrāfu, kas par šo kompromisu, kas pret atturas 1, 2, 3 atturas pieņemts. Tāpēc mēs varam tagad pāriet pie 67. ešvarta grozījuma. Reference ir pret. Kas ir pār 67. kas pret? Lielākā daļa atturas pieņemts. Nē, atvainojos, saka priekšādātājs norādīts. 68. reference ir pār. Kas ir pār? Pret. 1, 2 atturas pieņemts. Nākamais paragrāfs 69. ašortu grozījums. Referents ir pret, kas pār. Iezīvi, kas pret. Paldies, atturs noraidīts. 70. referents ir pret, kas pār. Iezīvi 34. kas pret. Lielākā daļa atturas noraidīts. 27. paragrāfā vēl viens tehnisks grozījums, par to mēs nebalsosim tālāk. Mums ir 72. grozījums, referents ir pret, kas par. Helga, taču viņa ir viena pati, kas ir pret un noraidīts. 73. sešorta grozījums, referents ir pret, kas par. 123, kas pret. Atturs noraidīts. 74. referents ir pār, kas par pret liberāļi un Artonkungs atturs pieņemts. Nākamais paragrāfs 75. Ferēras kongozījums, kas par 3, kas pret atturs noraidīts. 76. dalītais balsojums to mums lūdz grozījuma autori. Pirmā daļa. Te runa ir par atteikšanos no pirmās daļas līdz realistic approach. Kas par? Kas ir par šo pirmo daļu? Kas ir pret? Atturas. Noraidīts. Kas attiecās uz otro daļu, tad vai mēs var, gribam svītrot otro daļu, considers līdz agricultural policy. Referents ir pār, kas ir pār, paldies, kas pret, paldies, atturas. Tā tad otrā daļa e, ir pieņemta. Tas nozīmē, ka to svītro 77. grozījums. Referents ir par, kas par? Trīs, kas pret? atturas noraidīts. 78. no goja referents ir pret, kas pār, kas pret. Es pārbaudīšu elektroniski, man liekas, ka lielākā daļa ir pret, bet pārbaudīsim. Pārbaudīsim par 78. referents ir pret. Le vote est ouvert, le vote est ouvert, nous votons, nous votons, le vote est clos. Beidzam balsot. Tas ir alles problēma. 4 pār, 22 pret, tā tad ir noraidīta. Nākamais 79. Ričards Ešvārds, kas par, pret, pret, kas pret, atturas um, noraidīts. 80. referents pret kas par? Pret atturas noraidīts. 81. referents ir par kas par? Pret atturas pieņemts. 82. Ričards Kaspar pret atturas pieņemts noraidīts. 83. Helga referenci pret par, kas par? Pret 1, 2, 3. Vēlreiz jāskaita. Tātad 6, 7, 8. Kas pret? Paldies, atturas, noraidīts. Nākamais liberāļu eh, referents par kas par pret četri atturas pieņemts. 85 Gerbrandī referents ir par kas par pret 1, 2, 3 atturas pieņemts. 86 tas saskan kas par pret Balsosim elektroniski par 86. Jo šeit ir atšķirības starp politiskajām grupām. Beidzam balsot. 14 pār, 22 pret, neviens neaturējās noraidīts. Nākamā lapuse 87 Varam kopā 87 ar 88, referents ir pret, kas par, pret, atturas, noraidīts. Nākamais, 89, Ričārds, referents ir pret, kas par, viens, divi, pret, noraidīts. 90. no goe, referents ir pret, kas par? Kas par? Noraidīts. 91 no El Helgas, kas par? Pret, atturas, noraidīts. Tas pats balsu vairākums. 92 Referents ir pret, kas par. Viens, divi, trīs pret. Vairākums noraidīts, tātad noraidīts. 93 no goja referents ir pret, kas par. Pret. Atturas noraidīts. 94. no Aleksandra Alvāro referents pret, kas ir par. Kas ir pret? noraidīts, noraidīts. Ceturtais kompromiss par 40. punktu, kas par kompromisu. Paldies, kas pret, noraidīja, atturas pieņemts. 99. kas par? Pret atturas noraidīts. Simts. Kas par? Viens, divi, trīs. Kas pret? Noraidīts. Simt pirmais. Kas par? Viens, divi. Pret. Atturas. Viens atturējās. Noraidīts. 102. Barbara Matera, referents to atbalsts, kas par pret, at, 1, 2, 3, atturas pieņemts. Un vēl, vai 103. saskan ar to Giovannis, Eders un Barbara, tad šeit sas, tas atbilst. 103. kas par pret atturas pieņemts. Nākamā lapuse 104. referents ir pret kas par pret atturas noraidīts. 105. ir atsaukts. Bet 106 varam 106 un 107 ko balsot kopā, tad 106. referents atbalsts, kas par pret liberāļi atturas pieņemts. 107. par pret tie paši un Elga pieņemts. Tagad piektais kompromiss Kas par? Pret. 1, 2, 3. Atturas pieņemts. 111. Sākam balsot. Kas par? Pret. At, atturas pieņemts. 112. referents ir pret, kas par, pret, atturas, noraidīts. 113. referents noraida, kas par, pret, pret, atturas, noraidīts. 114. referents neatbalsta, kas par, pret, atturas, noraidīts. 115. referents ir par, kas par, pret, atturas, noraidīts pieņemts. Nākamais tehniskais mutiskais grozījums, par to nav jābalso. Tagad 116. Vai var 116, 118 kopā? Nē. Tā tad 116. referents ir pret. Kas par? Pret. Paldies, atturas noraidīts. 117. kas par pret atturas noraidīts. 118. par tātad pret atturas noraidīts. Vai 19, 20, 21 var balsot kopā? Tātad kas par referents ir pret? Jūs negribat, lai balsojam kopā 119. par pret, atturas noraidīts 120. par. Septiņi cilvēki tagad pret, atturas noraidīts 121. kas par. Pret, atturas noraidīts balsu vairākumu, jo tas ir tāds pats. 122. ir atsaukts, tā ir. Tas bija jau sākotnējā rezolūcijā. Ja tas tiešām tā ir, saka Mulderkungs, tad nav jēgas to šeit vēlreiz skatīt. Vai jūs, bet, nu, labāk būtu par to balsot. Referents ir par, kas par? Pret? Sociālisti demokrāti atturas. Pieņemts. Interesants gadījums atsaukts un tomēr pieņemts grozījums. 123. no Helgas. Referents ir pret kas par. Pret. Atturas noraidīts. 124. no liberāļiem. Referents atbalsta kas par. Pret. Atturas pieņemts. 125. Juta Hauga un referentam ir mutiskais grozījums. Referents, lūdzu. Eh, l'emendamento orale riguarda. Eh... Mutiskais grozījums attiecās īstenībā tikai uz dažu piemēru pievešanu is the way that certain agencies, es piebilstu, piemēram, Europol un citi. Un īstenībā pēc tam teksts turpinās tāpat kā grozījumā. Grozījuma autori piekrīt, jā. Kas par šo mutisko grozījumu? Pret? Atturas? pieņemts ar mutisko grozījumu. 126. Ričards Ašfords, kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. Nākamais. Par citām institūcijām tagad Tas ir tātad cits referents, 127. kas par pret, atturas, pieņemts. 128. no liberāļiem. Referents ir pret, kas par. Pret, atturas, pieņemts arī. 129. Tautas partija vēlas balsot trīs daļās, par trim daļām. Šeit runa ir par um, Eiropas padomu Strasbūrā un tam līdzīgi. Brīvais balsojums par pirmo daļu, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par pret. Balsosim elektroniski. Otrā daļa, 129. grozījums, otrā daļa. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. 16 balsis par, 18 pret, noraidīts. Trešā daļa, kas par? Pret. Balsosim elektroniski tomēr par trešo daļu 129. grozījumam. Beidzam balsot pār 19 balsis, 14 pret, viens atturējās, trešā daļa ir pieņemta. Ļoti labi. Nākamais ir sastais kompromiss. 136. grozījums. Jēran, lūdzu. Pat, ja Hartungu kungu, kungam tas sagādās vilšanos, pat ja es sagādāju referendumu, ka es atbalstu kompromisu, tad, ja mēs pieņemsim kompromisu, es atsaukšu savu 136. grozījumu. Bet, bet, Mr. Hartung. Bet, Hartunga. Artonga kungs, bet ja šis grozījums tiks atsaukts, tad jums ir iespēja vēlreiz nāk piedāvāt to uh, savā vārdā, ja jūs vēlaties. Tātad balsosim par šo grozījumu atsevišķi. Balsosim par sesto kompromisu, izņemot 136. grozījumu. Kas ir par kompromisu? Kas ir pret? atturas pieņemts. Un tagad par 136. grozījumu. Tātad tas tagad nav vairs no Jērana. Kas ir par? Par 136. Jūs, protams, par, saka priekšādātājs, kas pret atturas noraidīts. Un tagad balsosim par 135. autors ir Dereks, mutisks grozījums. Tas ir tekstā. Kol... Kolēģi redzēs e, tekstu. Eh, mēs vienkārši free used indekstēšanu nomainījām. Tehnika, kas pār, tas ir tehnisks grozījums, kas pret atturas pieņemts. Nākamais 83. mutisks grozījums no Jērana Ferma aizstāt airlines ar vārdiem air tickets. Tātad šeit par to bija runa 136. bet tas tika atcelts. Referents ir par, kas ir par šo aizstāšanu, kas ir pret atturas pieņemts. Nākamais, 137. Džordžs Lajons, vai tas ir atsaukts? Jā. 138. 139. no Jērana balsosim kopā. Nē, 138. tā, tad referents ir par, kas par? Pret Beid, balsosim elektroniski par 138. Lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot pār 14 pret 20 balsis. Noraidīts. 139. Referents ir par. Kas par? Pret. Atturas. Elga atturas. Pieņemts. Trīs no Ašorta kunga var balsot kopā par tiem. Referents ir pret, kas par 140, 141, 142, kas pret atturas noraidīts. 143 referents ir par, kas pret um, noraidīts. Trīs pēdējie grozījumi var arī balsot blokā, kas par, pret, vairākums atturas noraidīts. Um, pielikumā var atrast uh, visu komiteju atzinumus, kas ir nodarbojušies ar šo ja, tēmu. Un es domāju, ka visi šie atzinumi ir ņemti vērā, ņemot vērā arī debatas, kas notika budžeta komitejā. Un visi šie atzinumi tiks pievienoti uh, tekstam. Tagad balsosim elektroniski par visu tekstu kopumā. Sākam balsot par grozīto tekstu. Beidzam balsot. 27 balsis par, 2 pret, 5 atturās. Sveicu abus referentus. Darbs ir paveikts ļoti liels un labs un prasīja daudzus mēnešus smaga darba. Un arī ir ņemti vērā arī komentāri, uh, kas tika izteikti pēdējo nedēļu laikā un grozījumi, kas tika iesniegti. Nākamā balsošanas daļa būs šodien pēcpusdien. Tad būs runa arī par globalizācijas pielāgošanās fondu. Te ne visas um, politiskās grupas ir jau pietiekami sagatavojušās. Līdz ar to mēs varam pāriet pie debatēm par starposma ziņojumu. Raimers lūdzu, godātie kolēģi. Mēs jau pirmdienas pēcpusdienā nedaudz šaurākā lokā eh, veicām pirmo apspriedi par šo starposmu ziņojumu 202 grozījumi iesniegt, un pēc pirmdienas debatēm Ivalo Kalfins un es centāmies uh, dabūt gatavs vajadzīgos kompromiss. Tāpat kā ar pašu resursu sadaļā Jean-Luks Dehānes un Anni Ensen, jo tas arī pieder pie šī ziņojuma. Tad pirmdienas pēcpusdienā un otrdienā divos raundos, divās kārtās mēģinājām e, grozījums, cik nu iespējams integrēt, e, nenovirzoties no ziņojuma pamatlīnijas, 27 kompromisi tagad izstrādāti, tie laikam ir jūsu rīcībā, ir arī daži mutiski grozījumi, bet viena lieta vēlējos uzsvērt, šis starposmu ziņojums saskaņā ar mūsu reglamentu kalpos tam, lai atvieglotu daudzgad finanšu plānu apstiprināšanu un pēc balsojuma komitejā un plenāra sēdē 23. oktobrī eh, mēs tad saistīsim ar to piedāvājumu pārdomē un tās prezentūrai, ka mēs esam gatavi sarunām eh, par visu, kas saistās ar daudzgadu finanšu plānu, kā arī ar institūciju līgumu, īpaši ņemot vērā arī to, ka pat labāk Arī no padomas puses ir tāds nedaudz pārrunāts process, iznākumu mēs vēl nevaram paredzēt, bet tā kā 22. un 23. novembrī Eiropas, pa, Eiropadomē būs īpašā sēde, ārkārtas sēde, mums jābūt gataviem tam. Un tam kalpo šis starposma ziņojums, ņemot vērā arī tādas tematiskas akcents, pa kuriem jau iepriekš vienojāmies uz šūru ziņojumu pamatu. Tātad jautājums par 2020. gadā stratēģijas integrēšanu izaugsmēji un nodarbinātēji tībai. Jautājums par izdevumu daļas apjomu, jautājums par better spending, labākiem izdevumiem, lielo projektu um, iepirkšanā pakalpojumos, uh, termiņu jautājums, vidas termiņu pārskatīšanas jautājums, kā arī daudz elastīgāka budžeta ietvāra nepieciešamība nekā mums ir šodien. Mēs runājam arī par budžeta viengabalainību un pašu līdzekļu sadaļu, pašu resursu sadaļu. Tas, protams, neizslēdz atkarībā no tā, kā padomu attieksies pret mūsu uh, priekšlikumu un kāda būs Van Rompuy kunga, padoms pasauļā prezidenta nostāju novembrī eh, varam pirms tātad eh, padoms ārkārtas sanāksmes vēl eh, lēma pieņemt, lai mūsu sarkanās līnijas skaidri nospraustu, taču mēs esam gatavi sarunām un vēlamies šo procedūru noslēgt saulaicīgi, bet kvalitāte ir priekšroka un tomēr mēs esam orientēti uz to, lai panāktu rezultātu līdz gada beigām, tas arī ir viss interesēs, taču mēs arī gaidām kaut ko no pretējas puses, un ar šiem grozījumiem, ar šiem kompromisiem mēs šo uh, eh, četras skan esam mēģinājuši saglabāt, protams, uh, pienācīgs finansējums, tas ir saistīts ar kvalitāti, kā mēs varam nodrošināt paralēlas daudzgadu finanšu plānu sarunas, um, kā arī par uh, daudzgadu programmu kontinuitāti nodrošināt, jo sarežģītāk skaitļi, jo lielāka elastība ir nepieciešama, pretējā gadījumā ir grūti to visu savienot, un, protams, mums ir jāpanāk arī izšķirošs pārāgums attiecībā uz pašu resursiem. Tam ir jābūt mūsu uzmanības centrā. Pirms došu vārdu varbūt arī kolēģim Kalfinam. Vēl vēlos sacīt ka arī ja vēl balsojums nav noticis, sadarbība bijusi ļoti laba un sekretariāta darbinieki arī ir veikuši ļoti labu darbu, bet kā tas mēdz būt, pasauli nestāv uz vietas un mūs ar vien pārstāv jaunu notikumu, kurus vēl šodien tā absolūti nevaram novērtēt, bet kas ir jāņem vērā mūsu strateģiskajās pārdomās. Jūs redzējāt, ka priekšsēžu darba grupā pēkšņi uh, sāk runāt par budžetu Eirozonai. Prese redz eh, Britu premjeru, kurš to acim redzot atbalsta ļoti atklāti. Mēs saprotam, kādēļ, un ir valstis, kuras <clears throat> vēlas pēc pieredzes ar veto integrēt uh, fiskālo uh, paktu Eiropas līgumos, viņi negrib to, šo situāciju paildzināt. Bet rod daudz jautājumu šajā sakarā. Jo eh, blakus konsolidācijām budžeta disciplīnai, disciplīnai darīt kaut ko vairāk eirozonas ietveros, eh, tas izklausās ļoti interesanti. Eh, Šādi iespēja izslēgt nevajadzētu. Un tomēr atgādināšu, ka parlaments un īpaši mūsu priekšsēdis ir pastāvējis uz to, ka šie 60 miljārdi no pirmā eiro glābšanas eh, tīkla Eiropas eh, budžetā tiktu iekļaut, ko komisija un padomu sākumā pat nebija paredzējuši. Tātad mums budžetā jau ir aktivitātes Eirozonas ietveros. Tādēļ ja jautājums, kāpēc tā nevarētu arī turpmāk darīt? To piemin tādēļ, un tas ir jāpiemin tādēļ, jo ir daudz paralēlas aktivitātes darbgrupā, kurā Eh, starplaikā arī prezidents Šulcs, kā viesi ir ticis pieaicināts, sen jau vajadzēja īstenībā, un ir arī citi ziņojumi, kas top parlamentā, un tas viss skar arī mūsu sarunas par daudzgadu finanšu plānu. Nevar būt tā, ka beigās tiek konstruēts rezultāts, mēs samazinām daudzgadu finanšu plānu apjomu, un tad, acim redzot, šķiet, beigās mums nāksies diskusēt par uh, līdzekļu izvietojumam Eirozonai, lai nu kā tas visarī beigtos. Taču tas nenotiek kontekstā ar sarunām par daudzgad finanšu plānu. Nesmu jurists, bet manā izpratnē e, tas pārkāpi Eiropas līguma pamatprincips. Eiro ir līguma tāda kā pamat e, E, situācija un ne dalība Eirozonā ir izņēmums, un viss, kas ne, nav dalībnieki Eirozonā, ir aicināti, ja viņi izpilda priekšnoteikums, e, pievienoties eiro. Un šīs debats, kuras, acīm redzot, ir uzsākšās, un kuras man vēl grūti ir novērtēt tā galēji, mums liek uzdot jautājumu arī, kā tas ietekmēs mūsu pozīcijas sarunās. Nevar taču būt tā, ka uh, šis pamat uh, uh, variants, tātad spēcīgs eiro, uh, vienotā tirgus centrā, uh, pat labam 17 dalībvalsts, un varētu arī šis skaits pieaugt, ka tas tiek, uh, kļūst par tādu ārpakalpojumu, un kodolā ir eirozonas vājākie elementi. Tas uh, ir principā pretrunā ar manu uh, uztver par Eiropas integrācijas procesu, un tādēļ uh, šī starpvaldību sadarbība tiešām rada jautājums par uh, demokrātijas principiem un Lisabonas līgumu noteikumu ievērošanu, pamatprincipu ievērošanu. Tādēļ, priekšsēžkungs, domāju, mums jāpadomā par to, kā mēs eh, pret to visu attieksimies. Varbūt eh, vēl būs grozījums budžeta komitejas jā, pirms pēdējā balsojuma, taču es tikai ļoti aicinu padomāt par to visu. Tātad ne tikai runājot par budžetu vienotību un uh, Jaran Ferm 171. grozījumu, kas varbūt ir ar to saistīts, bet arī formulējot arī uh, tātad pielikums, kā mēs varētu reaģēt tātad atbilstoši uz šo dinamiku, kuru mums jāuzmanās, lai mēs nezaudētu pilnīgi kontroli pār to. Sacīšu to, ka pēc balsojuma budžeta komitejā ziņojuma pielikumā jūs atradīsiet abu referentu darbu dokumentu, kur uz balsojuma pamata tekstus par daudzgadu finanšu plānu un institūciju līgumu papildināsim, lai parādīt, ka mēs esam spējīgi uz visu reaģēt uh, uh, tā kā tas pienākas, lai ar uh, nekavētu sarunas ar padomus prezidentūru. Paldies, referenta kungs, Jolo. Uh. Paldies, priekšsēdi. Dažas piebildes. Sākšu ar pateicību sekretariātam un politiskiem padomniekiem. Viņi ir strādājuši uh, liels spiediena apstākļos ļoti intensīvi, lai panāktu šo rezultātu, un visiem kolēģiem no pārējām politiskām grupām, grupām īpaši ar Raimeram Bögem, ar ko strādājam kopā. Šajos kompromisos, kurus jūs redzējāt, ir ietvert ļoti sarežģīts vienošanās, bet mēs centāmies radīt tādu dokumentu, kas varētu gūt pēc iespējas plašāku vairākumu jo tas ir ļoti svarīgi no parlamentu viedokļa raugoties. Mēs pieturējāmies pie šūra ziņojuma un pie koncepcijas, ka lielākā daļa teksta šajā ziņumā ir jā e, savieto ar daudzgadu finanšu plānu jautājumiem, un mēs nespējam izvairīties no koplēmumu procedūras jautājumiem, bet centāmies tos pēc iespējas mazāk šeit skart. Mēs, arī es būtu ļoti interesēts dzirdēt jūsu reakciju, jūsu vērtējumu. Es domāju, ka lielākā daļa um, grozījumu, vismaz pamadoms ir kompromisos ietverts. Paldies visiem, kas grozījumus sagatavoja, jo es domāju, ka daudz no tiem ir ļoti noderīgi un tiešām kvalitatīvi uzlabo ziņu. Un vēl divi teikumi par Reimera sacīto nu pat un tieši to, ko viņš beigās sacīja. Mēs strādājam pie nākamā daudzgada finanšu plānu. E, darbs ir kaut kur vidusposmā, es zinu šīs baumas, paziņums un tā tālāk, ka tiek gatavots pavisam cits Eiropas budžets. To nevaram ignorēt. ja varam sacīt, ka šis ir ļoti labs sasniegums, ka mums ir jau 11 valstis, kuras ir parakstījušas vēstuli komisijai uh, ieviest padzināto sadarbību. Um, ehm, FTT, tad um, tā ir laba ziņa un jautājums, kurā budžetā tas būs ietverts. Šī diskusija ir saistīta ar daudzgadu finanšu plānu, Viss šīs idejas vēl ir nenobriedušas, bet mēs zinām, ka parlamentā cilvēki jau strādā šiem jautājumiem, parlamenta prezidents ir iesaistīts, bet mums ir jāsako tam visam līdz ļoti rūpīgi. Tādēļ uzskatu, ka šajā ziņojumā, citos ziņojumos, tajā skaitā tajā, par kuru balsosim šo pēcpusdienu, ja mūsu priekšējiem ir uh, viedoklis par tisenziņu, mums jābūt pārliecinātiem, ka mūsu pozīcija pieturēties pie kopienas metodas šeit ir atspoguļot, mēs pie tās pieturēsimies. Pretējā gadījumā es domāju, ka eh, viss šis e, daudzgad finanšu plānu eh, e, process izslīdēs mums pilnīgi norokām. Mm, tas mums nostādīs ļoti sarežģītā situācijā. Paldies. Ivelo. Paldies, Ivalo. Žanlik. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau Ivailo nu pat sacīja, mēs esam strādājuši pie šī tekstā par pašresursu tēmu, esam arī izteikuši ierosinājums attiecībā uz grozījumiem. <clears throat> Un jūs ziniet, ka ziņojuma mērķis bija precizēt, kā mēs, kāda ir mūsu politiskā nostāja attiecībā uz pašresursu un daudzgadu finanšu plānu savstarpējo saistību. Mēs gribējām atrast precīzāk definējumu un to arī darījām ar šīs rezolūcijas punktiem, bet es gribu piekrist arī iepriekšējiem diviem referentiem, jo kas attiecas uz šo tematu par pašresursiem ir pozitīva attīstība. 11 ES dalību valstis ir pārakstījušas eh, šo paziņojumu par eh, padziļināto sadarbību, bet tas viss saistās arī ar paralēlējām diskusijām. Mēs dzirdām baumas par to, ka eh, atsevišķi spēku vēlas šo pastiprināto um, FTT izmantot, lai finansētu dažādus ES budžeta mērķus. Ehm, komisija ir savu ierosinājumu par pašresursiem un te runa arī par eiro budžetu Tas arī ietekmēs mūsu diskusijas. Un tad man ir arī priekšlikums par komisijas priekšlikumiem, kur ir runa par pašresursiem uz eh, PVN pamata. Mēs vēlamies, lai tas tā būtu, lai PVN daļai nāktu pa labi es budžetam. Padomu to neatbalsta. Tādēļ mums ir par pievienotās vērtības nodokli šeit arī, kas jāsaka. Paldies, Žanluk, un tagad vārds Anei Jensenei. Paldies. Arī es domāju, ka Raimeram un Ivailo bijis ļoti sarežģīts uzdevums, lai rastu kompromiss, bet es atbalstu jūs sasniegtu rezultātu jums izdevās nodrošināt, ka ziņojums nebūs pārlieku garš un neatkārtos šo ziņojumu mā teikto, tas ir svarīgi, manuprāt. Par pašu resursiem man ir tikai dažas piebildes Žanluka sacītiem, manuprāt, ir svarīgi <clears throat> šajā ziņojumā pasacīt, kāda veida politiski vienošanos mums vajag panākt Mēs esam sacījuši, ka mēs nepiekrītīsim daudzgad finanšu plānam, ja nebūs politisks vienošanās par pašresursiem, kas ir specificēts 59. punktā. Tur ir seši noteikumi izvirzīti, kas, manuprāt, ir īpaši svarīgi, tie skaitā vēl īpaši pēdējais, kur sacīts, ka jauna pašresursi nerada papildus uh, dalību valstu GNI, tātad iemaksu samazināšanā komisi, e, e, ES budžetā. Tātad komisija jānāk klajā ar jauniem priekšlikumiem, kā ES iegūt pašu resursus būtiskus. Un mēs prasam tātad turpināt šo darbu par ES pašu budžetu palielināšanu. Es domāju, ka formulējums ir ļoti gudri izraudzīts, un es aicinu to atbalstīt, aicinu komiteju atbalstīt to. Paldies, Anna! Paldies arī referentiem. Tālāk, Salvadors Garīga ir lūdzis izteikties, lūdzu. E, gracias, Paldies, priekšsādātāji. Es jau biju iedomājies, ka būs kolēģi, kas runās par ļoti specifiskām problēmām, un es kā savas politiskās grupas pārstāvis vēlētos pateikties visiem četriem kolēģiem, kas sagatavoja ziņojums. Man šķiet, ka mums bija ļoti labas pārunas ar padomi. Es domāju, ka um, ja me, mums vajadzētu turpināt pieturēties pie tādas pašas pozīcijas, kāda mums bija pagājuši gadu. Mums vajadzētu aktualizēt savu viedokli un uh, Un tagad mums ir jārēķinās ar to, ka padomi vēl samazināt finansējumu ne tikai parlamentam, bet arī komisijai. Uh, un man šķiet, ka šis ziņojums piedāvā alternatīvas ceļus, kā mēs varam vest pārunas ar padomi, īpaši tad, kad ir runa par uh, fleksibilitāti un finanšu līdzekļiem, jo ja mums nav finanšu resursu, lai izpildītu uh, Eiropas Savienības programmas, tad mums ir nepieciešama politiska fleksibilitāte, un tas ir gan politisks, gan tehnisks jautājums. Un tāpēc es tiešām no visas sirds piekrītu šim ziņojumam, un es aicinātu citas politiskās grupas turpināt strādāt pie kompromisiem. Man šķiet, ka ir lietas, kur varbūt mēs nevaram parakstīties zem katra vārda, bet ziņojumam būtu jārotē ap kompromisiem un nevis tagad iedziļinoties individuālos grozījumos, kurus negrib atbalstīt citas politiskās grupas un kas zināmā mērā varētu uh, um, mazināt tā konsensus nozīmi, ko mēs šeit varam panākt. Lielas paldies! Elga Tripela. Merci, Alain. Um, ich möchte erst... Paldies, Alain. Gribētu sākt ar to, ka mums jābūt visiem interesētiem Eiropas Savienībai saņemt vairāk pašresursu, lai mēs varētu neatkarīgāk rīkoties. Un es domāju, ka vairākums šeit to arī neapstrīda. Turklāt mums skaidri jāpasaka, ja esam šajā sarunās, tas mums ir arī skaidri jāpasaka, tātad neesam gatavi piedalīties tādā spēlē, kur sarunās par daudzgadu finanšu plānu, kur mums ir noteikts tiesības, no kurām nevajadzētu atteikties. Ļausim sev ierobežot tādā veidā, ka kaut kādas debates par uh, atsevišķi Eirozonas budžeta parādītos, kurā pēc viss, ko mēs tagad saprotam, mums būtu starpvaldība mm, līgums. Tātad tas būs jauns starpvaldība līgums, kurā parlamenta tiesības tikt ierobežotas. Un tas vispolitiskā situācijā, kur daudzi pamatot prasa vairāk Eiropas demokrātijas atteikties no budžeta kontrolas galvenā instrumenta man šķiet parlamentu, parlamentu viedokļu absolūti nepieņem, mums tas skaidri ir jāapsaka. Dažs citāts vēlētos jums nolasīt, kas bija šodien EU, EU Observers, un nu, tagad turpināšu angļu valodā. Draft um, backs separate Eurozone budget. Member states are warming to the idea of having a Eurozone budget on top of the joint EU budget. With the latest draft conclusions ahead of next week's summit clearly separating the two. Uh, and then there is... Um, Un tad ir arī vēl viens citāts. Jaunākais formulējums Eirozonas budžeta idejai, kas jau jūnijā pavīdēja, liek noprast, ka Eiropas dalībvalstīs veidojas konsens par to, ja tas neietekmēs ES daudzgadu budžetu 2014 līdz 2020 gadam, pat ne Eirozonas valstīm, kuras parasti baidās no divu ātrumu Eiropas idejas, uh, izveidus mm, ideja šķiet pieņemama, pat ja, nebū, ja nebūs mazāk līdzekļu kopējā katlā. Polijas ministrs gazetē Viborskai 10. oktobrī sacīja, ka valsts nebaidās no Eirozonas budžeta, jo tas būtu atsevišķi no kopīgā ES katla. Turklāt mēs nerunājam par kaut ko, kas notiks sākot no 2013. gada 1. janvāra, ideja vēl nav nobriedusi, un ir sarežģīti iedomāties, ka šāds mehānisms sāktu darboties līdz 2060. gadam, viņš piebild. Serefins arī atzīmēja, ka nav skaidrības par to, kā īpašais budžets tikt izmantots noteikti. To vajadzētu eh, kaut kādā veidā saistīt ar ekonomisko politiku un konkrēt spēju Eirozonā. Diskusijas par šo jautājumu eh, vēl drīzumā nebeigsies, viņš paredz. Un tagad Kameron kungs. Kameron kungs sacīja, pienāks laiks, kad mums būs nepieciešami divi ES budžeti. Viens e, vienotai valūtai, jo viņiem nāksies vienam otru vairāk atbalstīt un varbūt plašāks budžets visiem pārējiem. Lūk, mēs redzam šos riskus iezīmējamies, kas ir uz spēles, un tādēļ es redzu, ka mēs kā parlaments mums noteikti vajadzētu aizstāvēt savus intereses un ļoti skaidri pasakīt, ko mēs vēlamies. Protams, ir labi iemesli ar pašresursiem un tā tālāk. Gudrāk, cerams, investēt ar labāku tērēšanu pareizais jomās, taču tam ir jābūt integrēta es budžeta e, e, ietveros, un to mums skaidri pateikt pat laban. Lies Helga. Jans Mulders. Thank you, uh, Chair. I also wish to compliment the... Paldies priekšsēdētājs, gribētu uzslavēt referents par pūliņiem, lai panāktu kompromisu. Un tas ir ļoti svarīgi šādā laikā, kad parlaments būtu pēc iespējas vienotā frontē. Pret tiem, kas grib mūsu pilnvaru samazināt, tad ir ļoti svarīgi saglabāt šo viengabalību eh, lainību nevis jāķīvēs par sīkumiem. Par visām šīm baumām, kas klīst par finanšu darījumu nodokļu 11 valstīs, par atsevišķo budžetu Eirozonā un tam līdzīgi. Pat labi, es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai nu, komisija ieņemtu skaidru pozīciju, kāda ir situācija <clears throat> attiecībā uz līgumu, un neesmu īsti droši, kāda tā ir, bet komisija komisijai pieder iniciatīvas tiesības un uz tā pamata padomu parlaments pieņem lēmumu, kāda būs komisijas pozīcija attiecībā uz visiem šiem interesantiem priekšlikumiem par atsevišķiem budžetiem un tam līdzīgi. Es domāju, tas būs ļoti svarīgi. Es nedomāju, ka, ja padome e, sanāks 22. un 23. novembrī un tad panāks vienošanos par kaut ko, ka uz šī pamata mums vajadzētu runāt. Mums ir par šīm iniciatīvas tiesībām nav strīdēties. Es domāju, mums ir nepieciešams juridisks arī padoms par to, kā, ko nosaka līguma šajā sakarā. Paldies, un tagad vārds Jutai Haugai. <clears throat> Jā. Es izteikšos tikai par šī ES budžeta eh, tādu šauru sadaļu to, ko Raimers un Ivailo šajā sakarā dara un sacies pilnīgi, protams, atbalst. Bet es redzu, ka šeit attiecībā uz starposmu ziņojumu saskarāmies ar tām pašām problēmām, kuras vismaz es saskatīju ar Giovanni ziņojumu. Runa ir par aģentūrām. Esmu interesēta aģentūrās noteikti nekā S un D, uh, politiķi, bet tas ir, tā ir interesētība, kas neskar politiskās grupas, jo tā ir Eiropas parlamenta interese. Nolāpīts. Mēs jau vairāk kā trīs gadus esam šajā starp institūciju darba grupā strādājuši un panākuši rezultāti, kas ir pagājušajā gada jūlijā parakstīts, un tagad mēs nākam klajā ar grozījumiem un kompromisiem uz tā pamata, un to visu atkal atšķaidam. Vai tiešām nopietni tā mēs to taismies darīt? Nevar būt. Šajā starpinstitūciju darbgrupā bija pārstāvēts visas politiskās grupas, vai gandrīz visas, no šīs komitīs trīs - Anna Jensena, Inge Gresle un es. Un mēs taču visus kolēģis informējām. Mēs taču nebijām nekāds uh, slepenais klubiņš. Mēs diskutējām atklāti, nevienam neko neuzspiedām. Ja tagad visu laiku nāk grozījumi ar tādām it kā pavisam jaunām idejām, kaut ko, kas būtu it kā visbrīnišķīgākais un jaunākais, ko vien varētu sacīt par aģentūram, nu tad man jāsaka visiem kolēģiem, lūdzu, izlasiet beidzot šo kopējo nostāju, un ne tikai to, bet arī to, uh, par ko esam vienojušies ar komisiju. Proti, ka līdz šī gada beigām, diemžēl Monika arī nemaz tagad nav šeit, jo šī runa bija domāta 50% Monikai Holmaierai. Gebrandī kungs arī nav šeit, es ar viņam to varētu visu atkārtot vēl, bet lūdzu izlasiet, par ko esam vienojušies. Komisija tagad soli pa solim e, to, par ko esam vienojušies, izskatīs. Un mēs gaidām no viņiem objektīvs, jēdzīgs kritērijs, uz kuru pamatu tad mēs, protams, ne tikai mūs, e, mēs, jo mēs esam tikai e, daļa no likuma devēja varas, arī padomi, var pamudināt aģentūras vai nu slēgt pilnībā, vai arī apvienot, lai mūsu līdzekļi tad efektīgāk tiktu tērēti. Bet vai mēs nevarētu lūdzu nogaidīt? Un viss to, kas ir šajā vienotajā nostājā e, pierakstīts, nogaidīt, ko komisija ar to darīt. Vai mums katru reizi, e, un te es e, runāju par kompromisu, pēdējais ir 21. kompromiss, 21 Vai mēs nevaram vienkārši iztikt bez tā? Nu, es runāju tik ilgi tādēļ, ka es labprāt pirms balsojuma par Giovanni ziņojumu būtu to sacījis vēlreiz. Es domāju, ka mums tiešām nevajadzētu pašiem savu darbu visu laiku atkal noniecināt, izliegoties, ka mēs visu atkal uh, Eh, no jauna sākam pārdomāt. Un kad, kad viss jāsāk atkal no sākuma. Lūdzu, jā, nu 20. Raimer, nu pat tas bija 21. tā, kas nu patīk parakstīts, nu jā, es nezinu, Ja kaut kas vēl jāsaka par aģentūram, tad mēs noteikti varētu par savu kopējo pieeju kaut ko sacīt, bet tas tad arī būtu viss citādāk nekas, manuprāt, atvainojiet. Paldies! Ļoti daudz kolēģi ir aicinājuši, ir lūguši vārdu. Vispirms došu vārdu uh, kolēģiem. Fernakungs. Uh, I mean, uh, really deep... Vispirms liels paldies referentiem. Viņi izdarījuši ļoti lielu darbu, un tas bija ļoti tāds vietas lēmums attiecībā uz uh, tādu rezerves vai ēnu referentu iecelšanu šajā par šo tēmu, lai mēs vispār varētu pārstāvēt tādu stabilu pozīciju sarunās. Un pirms novembra beigu samita. Protams, ka mums ir jābūt ambiciozam tekstam arī attiecībā pret dalību valstīm. Un visļaunākais notiktu tad, ja dažas dalībvalstis vēlēsies budžeta samazinājumu, bet citas atstā, aizstāvēs kohēziju. Un uh, inovācijas pētniecība un izstrāde paliks, tā teikt, zem svītras. Vēl trīs komentāri par kopīgo lauksanicības politiku. Manuprāt, grozījumi arī no manas citas starpā grupas eh, grozījumos ir mainīts uh, gro teksts salīdzinājumā ar šūre uh, ziņojumu vai atzinumu attiecībā uz kopīgo lauksaimniecības politiku. Manuprāt, mums nevajadzētu atteikties no sūre komitejā atrastajiem formulējumiem, lai mēs tiešām varam panākt to, ko vēlamies attiecībā uz lauksaimniecību Nākamais par uh, Connecting Europe instruments. Šeit ir mazliet eh, tāda pretruna ar budžeta, nav saskanības ar budžeta komitejā pieņemto atzinumu un ir vismaz pirmajos eh, gados mums ir jāakces, jāakceptē tā piešķīrumi dalību valstīm. Un Es, bet es saprotu arī, kāpēc tika sagatavots kompromiss, un es varu ar to samierināties, bet lūdzu, ne no kā cita vairāk nedrīkst atteikties, lai mēs nepazaudētu iespēju um, nodrošināt līdzekļus Connecting Europe instrumentam. Un nākamais par Eirozonas budžeta diskusijām. Uh, ir būtiski neatteikties no mūsu principiem. Mans grozījums 175. tad 15. no Kalfina Tisena ziņojuma. Mēs nedrīkstam atteikties no mūsu principiālās pozīcijas attiecībā uz budžeta vienotību. Mums ir jādisku, jāsako līdz tam, kas notiek debatēs un diskusijās. Uh, un tagad vairs atkāpties nedrīkst nevienu soli vairāk. Ja mēs analizējam to, ko dara un saka Kamerona kungs, un tā pozitīva apraksta visu to, ka, kas notiek Eirozonas valstīs, un, protams, ka viņš grib samazināt apvienotās karalists ieguldījumu Eirozonas problēmu risināšanā. Un ja mēs to pieļausim, tad būs ļoti, ļoti lielas problēmas. Mēs zinām, kas tagad notiek, un procesi notiek ātri. Termiņš eh, pirms plenārsēdes mums ir pirms tam jābūt skaidrībai, vai ir parādījušies kaut kādi jauni plāni vai kaut kādas korekcijas. Un mums ir jābūt skaidrībai pilnībā par to, kā mēs balsosim plenāru sēdē. Bet tagad vairs atkāpties no saviem grozījumiem nedrīkstam. Paldies, Klotis kungs. Paldies, priekšādātāji gribu mazliet kritizēt. Goja netika uzaicināta uz pārunām par kompromisiem, vismaz ēpastus es nesaņēmu. Mēs būtu priecīgi arī mūs turpmāk aicinātu piedalīties diskusijās par kompromisiem. Runājot par saturu. Daudz ko, daudz kam piekrītu no tā, ko teica kolēģi par parlamenta tiesībām, tas attiec uz visām politiskajām grupām, un to es gribētu uzsvērt vēlreiz. Arī kontaktgrupā es to teicu un atbalstīju, tāpēc vēl jau svarīgāk ir, lai mēs arī piedalītos diskusijās. Bet citādi Tā konkrētu komentāru gribētu kaut ko teikt par finanšu transakciju nodokli. Manuprāt, mūsu grupa priecātos, ja mēs šeit formulētu mūsu prasības vēl skaidrāk. Es pats darbojos ekon komitejā, un tur ir izveidots tāds kompromiss, kam piekrīt, kas tiek atbalstīts ar lielu vairākumu. Uh, Un būtu ļoti labi, ja vēl, mēs vēl skaidrāk noformulētu, ka tas, ko mēs te vēlamies un ka mēs esam sadarbojušies starp komitejām, un lai vēl skaidrāk būtu noformulēts tas, ko mēs šajā ziņā vēlamies. Jo pašu līdzekļus ir iespējams samazināt, un, manuprāt, to vajadzētu uzsvērt. Sidonija, lūdzu. Like that, uh... Piekrītu tiem, kas teica paldies referentiem un pārējiem kolēģiem, kas viņiem palīdzēja. Uh, kompromiss atspoguļo um, diskusijas, kādas mums bija, manuprāt, ļoti tā labi un saprotami. Rītdien arī balsojums būs par to. Es gribu eh, komentēt trīs lietas par kompromisiem, par grozījumiem, kas nav kompromisos iekļauti. Un trešais komentārs Gribu komentēt iespējamo Eirozonas budžeta izveidi par kompromisiem. Gribu atkārtot, ka kompromisi ir ļoti labi izveduši, uz, izdevušies, tie ir tādi iekļaujoši, un ja es kaut ko uh, Mm, gribētu kritizēt, tad nekas daudz tur nebūs. Par klimata politiku tas ir būtisks jautājums, kas tieši saistās ar sesto kompromisu, kompromisa grozījumu. Un te ir viens izteikums, ko es nevaru atbalstīt. Tas saistās ar mainstreaming 20% of climate-related expenditure. This um, runa ir par 20%. Par šiem 20% izdevumu attiecībā uz vidi. Tas ir ļoti kategorisks formulējums. Uh, Mēs uh, nepiekritām uh, mūsu grupa šādam izteikumam, cik uh, tālu man tas ir zināms. Un vēl. Kompromiss ar numuru 11. Šeit es apšaubu vai kopīgo, vai, vai, vai, vai vajadzētu sajaukt divas lietas tiešos maksājumus lauksaimniekiem un fondu līdzekļus lauku attīstībai. Šeit par to nevajadzētu runāt, tā teikt, vienā teikumā. So, tad varbūt te varētu balsot uh, atsevišķi. Šis grozījums, protams, ir nepieciešams, bet tiešie maksājumi un lauka attīstība nav gluži viens un tas pats šajā kontekstā vismaz. Nākamais par kompromisiem. Tas būtu viss par kompromisiem. Gribu atgriezties pie atsevišķajiem grozījumiem. Gan es, gan citi piedāvāja grozījumus, kas, kur ir jāizceļ Eiropas Savienības budžeta ieguldījums izaugsmē. Un ir dzirdēti un joprojām ir saklausāmi dažādi argumenti par to, vai šis budžets ir domāts izaugsmes veicināšanai, vai investīciju veicināšanai, vai nodarbinātības veicināšanai. Es domāju, ka tā tas viss ir. Bet gribētu referentus aicināt ņemt vērā tos grozījumus, kas īpaši izceļ Eiropas budžeta lomu, uh, no, um, izaugsmes labā. Un pēdējais par Eirozonas budžetu. Mēs nevaram uh, izlikties neredzām, ka kaut kas notiek. Tā pašā laikā mēs, mums nav pietiekami informācijas, mēs, diemžēl, kā parlaments neesam iesaistīti pašreizējā sagatavošanās procesā ja to var saukt tā par Eiropas, Eirozonas budžeta radīšanu, un mums ir daudz jautājumu un nav atbilžu. Jautājums ir, ko mēs kā parlaments, kā mēs, kā Eiropas parlaments vispār darbosimies šajā jomā, tas ir pilnīgi neskaidri, un eh, es par to raizējos. Uh, Mēs lasām avīzes, un tā ir vienīgā informācija, ko mēs iegūstam. Un otrs, manuprāt, um, mazākais, ko mums vajadzētu darīt, ir pieprasīt vai aicināt, lai parlaments tiktu šajā procesā iesaistīts. Es saprotu, uh, tos, kas eh, raizējās par to, ka Eiropas eh, komisijas pozīcija arī netiek īsti darīta zināma. Un kā pēdējo, es gribētu atturēties no tādas mūsu pilnīgi tādas eh, viennozīmīgas pozīcijas izstrādes šajā brīdī, jo nav visai reāli, ka um, mēs strādājot ar šo ziņojumu, ko, kur autori Bēge un Kalfins varētu paralēli izstrādāt arī priekšlikumu par Eirozonas budžetu, jo tas nav šī uh, um, šī ziņojuma uzdevums. Oktobra, pirms oktobra samita mums vajadzētu tomēr pēc iespējas panākt, lai mēs arī tiktu iesaistīti. Paldies, Sidonija. Tālāk Naranho kungs. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos pārāk gari nerunāt, jo paskaidrojumi, kas ir bijuši jau līdz šim, man liekas ārkārtīgi svarīgi, interesanti, un ar lielāko daļu no tiem es varu arī, lielāko daļu no tiem es varu pieņemt. Es gribētu parunāt par tām iniciat, dažādām iniciatīvām, kas no valdības puses pašlaika auga kā sēnes pēc lietus. Uh, Te ir gan runa par eirozonu, gan par visu citu. Tas nozīmē, ka mēs pašlaik esam tiešām tādā institūciju krīzē, un tas mani dara drusciņ bažīgu. Es e, gribētu a, apsveikt arī referentus. Man liekas, ka viņi ir paveikuši ļoti uh, būtisku darbu, un es arī saprotu, ka panākt kompromisu ir diezgan sarežģīts uzdevums, taču es vēlētos tādas sīkas piezīmes izteikt par desmito kompromisu griez, grozījumu, kas attiecās uz 21. paragrāfu, kas savā oriģinālajā redakcijā beidzās ar vārdiem, ka tas ir jāuztur perioda 2007. Uh, 2013. gada laika posma ietvaros. Un tad man liekas, ka ir kaut kāds teikums, kas ir pretrunā ar visu šī priekšlikumu garu, jo mēs te runājam par likumdošanu, te sākās debates, kur, manuprāt, vispār ir, ir pretrunā ar, eh, ar to, kāpēc mums te kaut kas tāds ir radies, jo padome visu vēlas tikai apgriezt, un man šķiet, ka tas vājina ziņojumu, bet es. Godīgi sakot, vienkārši vēlos, lai šis ziņojums būtu spēcīgs un lai par to mēs varētu nonākt pēc, pēc iespējas lielākas vienprātības un es gribētu to darīt zinām īpaši referentiem, varbūt šajā 20. Pirmajā paragrāfā var atgriezties pie vecās redakcijas, kas bija pieņemama. Paldies, dārgais kolēģi, Nadaņinskas nu, kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties referentiem par šo brīnišķīgo ziņojumu un arī par viņu drosmi, kas ir bijusi tiešām vietā, jo šeit mēs cenšamies panākt pārmaiņas, kas jau bija tik sen gaidītas. Tas attiecās uz tiešmaksājumiem eh, mūsu zemniekiem, un tas ir ļoti svarīgi tādās zemēs kā Bulgārija vai Baltijas valstis, kur zemnieki, pret zemniekiem vajadzētu izturēties tāpat kā pret visur citur. Un ir pilnīgi normāli, ka viņi vēlētos, lai tiešmaksājumi būtu tādi paši kā visur citur. Tas ir ļoti labs solis, un es vēlos apsveikt abus referentus. Paldies, Nadežda! Godmaņa kungs lūdzu. To... Es tikai vēlējos atbalstīt referentus pār diviem kompromisiem. 21. paragrāfā 10. grozījums un 11. grozījums. Es tiešām uzskatu, ka ir izdarīts viss iespējamais un es savā personīgajā līmenī atbalstu šos kompromisus Kaut arī mans priekšlikums netika ņemts vērā pilnībā, tomēr pozīcija ir ļoti laba. Merci, mon cher collègue. Giovanni... Paldies, eh, dargais kolēģi, Giovanni Lavija. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es eh, vēlētos pateikties eh, mūsu kolēģiem referentiem par viņu brīnišķīgi veikto darbu. Vēlētos atgriezties pie 11. grozījuma, kas runā par KLP. Arī es uzdrošinājos šeit iesniegt grozījumus. Droši vien šie grozījumi bija pārāk ekstrēmi. Uh, Mm, tagadējais kompromiss ir daudz mērenāks, taču es vēlētos uzsvērt divus aspektus. Ir vesela virkne grozījumu, kas atsaucās uz uh, jauno. Uz, uh, uz, ko, uz to budžetu un uh, uz šo. Uh, daudzgadu finanšu plānu. Un tad e, e, runa ir par to, ka mums būs ļoti liela šī starpība starp to, ko mēs vēlamies un to, ko mēs saņemsim. Tāpēc es aicinātu pieņemt sociālistu grozījumus, lai precizētu mūsu atsauces. Tālāk otra lieta. Mēs atsaucamies uz pirmo un otro pīlāru, un, protams, tas ir pamatoti tādēļ, ka um, ļoti daudzās dalību valstīs pirmais pīlārs vairāk ir par saturu, otrais pīlārs vairāk par um, atbilstību, un e, tas ir e, ļoti labi. Nu, tad vēl viens aspekts, ko vēlējos pieminēt eksistējošās atšķirības starp dalībvalstiem, starp reģioniem un starp lauksaimniekiem. Komisijas priekšlikumā, kā jūs atceraties, bija ierosinājums samazināt šīs atšķirības par trešdaļu. Debatēs agri komitejā mēs runājam nevis par samazināšanu, bet gan par atšķirību samazināšanu. Tāpēc, manuprāt, tas lielā mērā atbilst komisijas priekšlikumam, kas arī vēlējās, lai mēs aizstātu pašreizējo redakciju ar samazināt eksistējošās atšķirības. Paldies! Cienījamais Slavijas kungs Inga Gresli lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Es arī gribu teikt, ka attiecībā uz daudzgadu finanšu plānu mums tomēr ir tīri labi viss izdevies. Un eh, tomēr es gribētu, lai mēs pēc iespējas ātrāk tiktu izstrādātu um, nostāju attiecībā uz eirozonas budžetu kas ir šis E2, kā, kas īsti ir iespējams. Un jautājums ir valstu vadītājiem, tāpat kā agrāk monarhiju ķēniņiem un karaļiem, jautājums ir par izdevumiem. Un uh, jautājums ir par to, ko lemj dalību valstu parlamenti. Kam gan šī ideja ir radusies, kas tagad rada sašķelšanos mūsu vidū? Eh, es piekrītu Jēranam, protams, ka Kameronam ir savi motīvi, bet nedrīkst pieļaut, ka tagad šajā brīdī Eiropā notiek šķelšanās un ir cilvēki, kas to ļoti labprāt veicina jo nav tā, ka mēs neko nevaram šajā situācijā darīt. Tad mums ir jāturās pretī cik spēka. Merci, Inge. Paldies, Inga. Tālāk Dominiks Rikē. Paldies, priekšsādātāja kungs, es vēlējos pateikties referentiem par to, ka viņi ir paveikuši tik kvalitatīvu darbu un par to, ka viņi bija tik pieejami. Un es galīgi neesmu vīlies, bet Tā kā man ir iespēja tagad izteikties, es vēl pieminēšu divus iepriekšējos runātājus, Jutu Haugu un e, eh, Fermakungu, runājot par astoto kompromisu, kur mums ir problēmas ar desmit miljārdiem eiro, kas ir paredzēti Europe Connecting Facility. Nu, pašlaik mums ir ļoti auglīgas um, pārunas ar transporta un reģi ģenerāldirektorātu komisijā. Un šī, e, šis formulējums ir maksimums, uz ko mēs varam cerēt Nu, bet ja mēs ierakstam at least, tas ir uh, diezgan tā nepatīkam, jo tas ir nevis vismaz, bet uh, maksimālais, ko mēs varam panākt, un nevajadzētu ar šo at least sabojāt pārunas, kas mums ir. Tad vēl es vēlējos pateikt, ka es pilnīgi piekrītu tam, ko Juta teica par 21. grozījumu. <coughs> Un vēl viens komentārs ir tas, ka e, visu vajag optimizēt, koordinēt, e, ietaupīt, tomēr es sev uzdodu jautājumu, un, ziniet, varbūt man, varbūt nevajadzētu teikt, e, tādēļ, ka šos grozījumus iesniedz mana paša politiskā grupa, tomēr es Nezinu, vai šo toni nediktē politiska grība pretoties Eiropas integrācijai. Tādēļ es diezgan ar lielu nepatiku skatos uz šiem grozījumiem. Un visbeidzot, kas attiecās uz Eirozonas budžetu, man šķiet, ka tas ir normāls rezultāts nepielūdzamai laika ritēšanai. Tajā brīdī, kad mēs pielēmām, nolēmām uh, radīt vienoto valūtu, uzreiz palika valstis, kas bija ārpusē. Un, protams, kā um, jāņem vērā arī tas, ko teica Ingeborg. Jautājums jau nav par to, kā mēs tiktu galā ar Eirozonas budžetu, ja tāds parādītos. Nu, ar šo budžetu jau vajag pārvaldīt tieši tāpat kā visu citu budžetu, bet mums jau ir jāsaprot, kā mēs tiksim galā ar budžetu, uh, tajās dalību valstīs, kas izvēlējās palikt ārpus eirozonas, jo viņas vēlas uh, maksāt mazāk, ieguldīt mazāk Eiropas Savienības budžetā. Es domāju, mums vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem. Tā ir neizbēgama ev evolūcija, jo nav jau tikai monetārā savienība, ir visādas citādas savienības aiz tā viss. Paldies, dārgie kolēģi, turpina priekšsēdētājs. Šīs debats tiešām bija ļoti interesantas un bagātinošas. Mēs šeit runājām par visiem aspektiem Un, protams, vislielākie nopelni šeit ir mūsu referentiem par brīnišķīgo darbu, ko viņi paveica. Viņi patiešām prata strādāt komandā un ņemt vērā dažādos viedokļus. Man arī pašam ir pāris komentāri. Vispirmām kārtām es vēlētos atgādināt, ka mums ir ļoti noslogots kalendārs mēs balsosim par šo ziņojumu. E, šo daudzgadu finanšu plānu mēs balsosim rīt. Ja es sap, pareizi sapratu, tad par dažiem grozījumiem un kompromisu grozījumiem vēl ir šis tas jāparunā. Un nākamnedēļ ar šo balsojumu rezultātu rokā budžeta komitejas pārstāvji, tātad referenti un es, tiksimies uh, Luksemburgā uh, vispārīgo lietu padomē. Tas nozīmē, ka tā būs nevis vienkārši tikšanās ar Kipras prezidentūru, bet gan ar ministriem, ar kuriem mums būs darba brokastis, kur mēs runāsim tikai par daudzgadu finanšu plānu balsojums, kas notiks rīt, ir ļoti svarīgs. Tādēļ, ka, protams, tas vēl nav plenāra sesijas balsojums, bet visi jau zina, ka Eiropas parlamentā par tādu jautājumu budžeta komitejas balsojums un plenārsesijas balsojums būs ļoti, ļoti tuvi. Tālāk, tas, tā būtu pirmā piezīme. Tālāk, man otrā piezīme padomāsim tomēr mazliet par to, kāda politiskā veiksme mums ir bijusi, tad, kad mēs piespiedām visus padomāt par pašu resursiem. Mēs esam spējuši panākt to, ka mainās uh, iesaistītās puses, kam ir jāsniedz pierādījumi. Mēs bijām pirmie, kas teica, mēs nevaram finansēt jaunās iniciatīvas, kas mums e, ir um, jāizdara, jā, mūs turpina sasiet tādā trako kreklā, kur ir tik maz naudas. Un tad, kad mēs sākām par to runāt, tad no sākuma visi tur mm, tikai par mums smējās. Un es atceros, ka 2011. gada vasarā, tad, kad komisārs Levandovskis komisijas vārdā sāka mm, iepazīties ar rezultātiem un mm, iepazīstināt ar to presi, tad tas izraisīja kurnēšanu visās finanšu ministrijās. Šodien mums uz galda ir konkrēta priekšlikumi. Beidzot, vairs neviens neuzskata, ka ir nepieciešams pārskatīt pašu resursu sadaļu. Protams, mums vēl ir atšķirības par saturu. Uh, Tomēr mēs esam panākuši nelielu uzvaru pār tiem, kas vēlējās paturēt status quo, pateicoties uzstājībai, kad mēs balsojām par 2011. gada budžetu, budžetu komitejā. Mēs varam teikt, ka mums ļoti uh, labi, viss izdevās, un tāpēc es gribētu jūs aicināt papriecāsimies par to. Tas nozīmē, ka ja parlaments ar pirkstu norāda uz kādu ļoti svarīgu jautājumu un aicina Eiropas komisiju nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, tad mēs varam panākt to, ka debatas virzās uz priekšu. Protams, kas attiecās uz uh, finanšu transakcijas nodo, nodevu, tad uh, tur ir atšķirības starp Semetu un uh, Levandovski, kas uh, piedāvā dažādus risinājumus. Un šodien sākot no vakardienas, mēs esam situācijā, kur mēs beidzot varam sākt pastiprinātu sadarbību. Bez tam tas būs e, mūsu, mūsu kārtējais panākums, jo Arī par finanšu transakciju nodevu no sākuma bija dažādi ironiski smaidiņi un komentāri, nu jā, jebkurā gādījumā ir vajadzīgs, eh, lai visas dalība valstis vienotos, un tas nekad nenotiks, un jūs neko nepanāksiet. Bet tā nenotika. Mēs spējām sadarboties. Protams, kā mēs nesavācām tik daudz naudas, kāds būtu iespējams, kā ja visas 27 dalībvalstis iestājā, iest, iesaistītos. Taču mums ir viss pamats uzskatīt, ka visi resursi, kas nāks no šīs nodevas, papildinās uh, Eiropas Savienības budžetu un ļaus par šādu daļu katrai dalībvalstī samazināt savas iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Pašlaik ir 11 valstis, kas ir gatava uh, piespiestas to darīt. Tāpēc Eiropas komisijai tagad ir jānāk klajā ar šīs pastiprinātās sadarbības juridisko instrumentu. Un jūs zināt, ka ir, ne, ka ir pietiekami ar kvalificēto vairākumu, lai dod zaļo gaismu šai pastiprinātajai sadarbībai. Br Lielbritānija norādīja, ka viņi šajā programmā nepiedalīsies, bet šķēršus arī neliks, tāpēc mēs varam uzskatīt, ka šī pastiprinātā sadarbība vienu dienu notiks. Tomēr notiks diezgan neskaidros apstākļos, cik tālu tas attiecās par to, kā tiks izmantot šie resursi, kas tādā veidā tiks savākti. Pašlaik 27 eh, dalībvalstīs ir četras valstu kategorijas. Ir tādas, kas to nodevu nevēlās, tādēļ, ka viņi tur nepiedalīsies. Ir valstis, kas ir ieinteresētas, lai radītu šādu nodevu, taču ar nosacījumu, ka tas papildina tikai viņu nacionālo būdžetu. Tad arī jums ir valstis, kas piekrīt parlamentam un vēlas, lai šī nodeva tiktu rādīta un lai ar tās palīdzību varētu finansēt lielā mērā Eiropas budžetu. Un tad galu galā ir valstis, kas vēlas Bez šaubām, es saku bez šaubām, tādēļ, ka nekādas oficiālas deklarācijas jau nav. Taču ļoti daudz, kas notiek eh, aizslēgtām durvīm. Un ir valstis, <coughs> kas bez šaubām vēlēsies, lai šī nodeva kalpo tam, lai finansētu Eirozonas budžetu. Vai Eiropas stabilitātes mehānismu vai tam līdzīgas fondus. Tā tad ir vismaz četri dažādi viedokļi starp dalībvalstīm attiecībā uz šo nodevu. Tomēr labā ziņa ir tā, ka tās viss eksistē, viss ir sācis kustēties, un tas nozīmē, ka mums ir visi iemesli domāt, ka mēs spēsim kaut ko izdarīt. Mēs nonāksim pie politiskās vienošanas par pašu resursu sistēmas reformu. Un šis, šī nodeva ir ļoti svarīga lieta. Un pēdējais. Ja mēs runājam par Eiropas, Eirozonas centrālo budžetu, Šī ideja pirmo reizi publiski tika piesaukta divās uh, līnijās. Rakstiski to izdarīja pats uh, prezidents Van Rompēkungs. Daudz no jums teica, ka nevajadzētu, ka parlaments uzskata to par pašu. Uh, par uh, sevi saprotam, ka parlaments tur tiek iesaistīts, bet ziniet, mēs nekādā veidā nevaram aizkavēt Van Rompeju kungu nākt klajā ar savām idejām, ar kurām viņš uzsāk e, debates. Un tas ir viens šāds gadījums, kur mēs redzam pavisam skaidri, ka patiesie e, lēmumi par Eiropas politikas orientāciju netiek pieņemti Eiropas komisijā. Uh, bet gan Eiropadomē un Eiropadomu priek prezidentu, un tas parlamentam rada ļoti lielu problēmu. Kā mēs varam, neņemot vērā mūsu juridiskās pilnvaras, kā mēs varam palielināt savu politisko ietekmi uh, attiecībā uz institūciju, kas patieši, patiešām pieņem lēmums, kas vairs nav ministru padome. Tas ir jautājums, pie kura vajadzētu atgriezties vēl un vēl. Mums ir jāstrādā ar AFCO, mums ir jāstrādā, jāsadarbojās ar uh, priekšsēžu konferenci. Protams, tas nav saistīts tikai ar budžetu, bet ar daudzām citām lietām. Viss kas tiek saukts par banku savienību. Tas, eh, tas viss šeit parādās, taču mēs saprotam, ka šī izdeja nav radusies tikai Van Rompēja kunga auglīgajās smadzenēs, bet ir vesela virkne cilvēku, kas pie tā strādā, kam prātiņā ir vesela virkne cipariņu. Un, protams, lai kāds būtu mūsu viedoklis par šo ideju, nē, tā a priori es to noraidīt negribu. Tomēr piesaukt to tagad, nu tas ir pats nepiemērotākais brīdis. Tagad piesaukt šo ideju tad, kad mums ir jāsāk runāt par veco labo kopienas budžetu 14. līdz 20. gadam, oh, tas nozīmē vienkārši sarežģīt līdz nemaņai tās pārunas, kas mums jau ir tagad. Un tās pārunas tagad tiek padarītas eh, neskaidras, jo te ir ne tikai formulējums Eirozonas budžets, bet tiek pieminēta arī visādi jautājumi, kurus jūs jau piesaucāt. Proti, kāds būs tas finansējums? Es esmu pilnīgi autā. Jo ir tādi, kas uh, piedalās pulciņā, uh, taupīsim vairāku, un viņi grib samazināt Eiropas Savienības budžetu par 100 miljārdiem eiro salīdzinot ar komisiju, bet tad te pašā laikā viņi grib uh, radīt jaunu Eirozonas budžetu, kur dalību valstis katru gadu iemaksās miljardus. Ziniet, es, nes, es nesaprotu, kā to var savietot. Kā tad to var izdarīt? Ar kaut kādiem pašu resursiem. Dalību valstis nevēlas to redzēt, tāpēc dalību valstis negrib, lai Eiropas Savienībā ir pašu uh, uh, uh, resursi, taču, ja ir kaut kāds budžets, kas nav Eiropas Savienības budžets, tur gan viņi ir gatavi naudu maksāt. Tālāk mums ir neskaidrība par šī budžeta finansēšanu, un īsti arī nevar zināt, kam tāda tēriņa ir vajadzīgi. Presē mēs varam lasīt, ka ar tā palīdzību varētu palīdzēt valstīm, kuras jau saņem Eiropas fondu uh, atbalstu, kā piemēram Eiropas stabilitātes mehānisms, un kas jau tā ļoti daudz upurējās un uh, taupa, un tad mēs viņām iedosim drusciņu naudu. Nu, paklausieties, bet tad jau tas ir tikko it kā izgudrot Eiropas sociālo fondu, Eiropas kohēzijas fondu vai struktūra fondus pilnīgi no jauna. Kas tad mums būs? kohēzijas fonds 27 un tad pēc tam kohēzijas fonds eh, Eirozonai. Uh, Es domāju par valstīm, kam mēs esam palīdzējuši, bet kas nav Eirozonā. Nu, viņas arī upurējās. Un ko tad šo budžetu uh, nevarēs viņām izmantot tādām valstīm kā Latvija, Ungārija, Rumānija? Un uh, un, ga, un kas tad mūs gaida nākotnē. Mums ir vispār neskaidrība ar juridisko pamatu, vai mēs varam gaidīt pastiprinātu sadarbību Lisabonas nolīguma ietveros vai nē. Ai, nu saprotiet, mums te ir ļoti daudz neskaidrību un jautājumu zīmju. Mans priekšlikums ir Es domāju, tas būtu pilnīgi mūsu referentu garā. Mums nevajadzētu a priori negatīvi izteikties. Tomēr mums vajadzētu skaidri norādīt, ka Eiropas parlaments neizteiksies par daudzgadu finanšu plānu tik ilgi, kamēr nesaņems paskaidrojumu pār politiskā, politisko mērķi, apjomu, finansējumu un eirozonas juridisko statusu, ja tāds vispār ir. Nē, nu mums vienkārši skaidri tas ir jāpasaka. Vismaz tāds ir mans ieteikums, un mums tas ir jāpasaka pirms um, oktobra padoms. Tātad pirms oktobra Eiropadoms. Nu, protams, ka pirms tās padoms, jo pēc tam, ja gadījumā uh, oktobra padome runās par šo jautājumu, un ja viņi par kaut ko spēs vienoties, tad pēc tam mēs vienkārši tiksim nostādīti fakta priekšā. Ja mēs gribam uzdot jautājumus, tad tas arī jādara tagad. Un, nu, ideālā variantā mums vajadzētu izteikt to rītā. Ir jau šeit tāds mm, mm, melnraksts, kas ir sagatavots, arī grozījumos šis tas parādās, bet, nu, līdz rītdienai jums vajadzētu paskatīties, vai ar to ir pietiekami, vai arī to vēl vajag papildināt. Nu, lūk, tādu nu tā esmu izsmēlis. Laiku mēs varam turpināt šo diskusiju pulksten trijos, ja vien referenti vēlas atbildēt un tālāk mēs atkal balsosim. Lielas paldies visiem! Sanāksme ir beigta!